Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs atkal mūsu komitejas sanāksmē, un vispirms es vēlētos jums paziņot vakardienas balsojuma rezultātus. Tātad vispirms balsojums par vispārējo budžetu Eiropas Savienībā. Finanšu gads 2021. Bloks numur 1 34. grozījums, 35. Eh, grozījums, eh, otrais balsojums blokā, tāpat arī 36., 37., 39. grozījums, eh, trešais balsojums blokā un arī horizontālais mandāts. Pēc tam mēs balsojām par InvestEU programmas izveidi. Šeit tika apstiprināts pirmais kompromiss, tātad kopējais teksts, un visi pārējie kompromisi atkrita. Un līdz ar to tātad pirmais kompromiss bija viss šis kopējais teksts. Pēc tam mēs balsojām par intelektuālā īpašuma tiesībām mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstīšanai. Šeit tika pieņemts pirmais kompromiss, otrais kompromiss,

65. Eh, un 66. grozījums un tāpat arī 69. grozījums. Atzinuma projekts par mākslīgā intelekta, robotikas un, um, lai saistīto tehnoloģiju ētiskajiem aspektiem. Tika pieņemts pirmais, otrais kompromiss, trešais kompromiss, 16. grozījums, 4. kompromiss, 27. grozījums, 5. un 6. kompromiss, 7. kompromiss, 8. kompromiss, 9. kompromiss, 10. kompromiss, 11. kompromiss un 12. kompromiss. Atzinums Eiropas stratēģija dzīmumu līdztiesībai. Šeit netika pieņemts neviens no grozījumiem. Tas pats attiecas arī uz ziņojumu par Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģiju. Arī šeit netika pieņemts neviens grozījums. Gala balsojums ir paredzēts pēc debatēm. Tātad atklāsim šo balsojumu, tad, kad būsim beiguši diskusijas. Nākamais darba kārtības punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar Eiropas komisiju par Um, Eiropas Savienībās universitātēm un mm, arodu izglītības izcelības centriem, kā arī par Erasmus Plus programmu. Kā jūs zināt, es pirms vasaras atvaļinājumu uzrakstīju vēstuli komisārai Gabrielai un Šmitam, jo es biju patiešām pārsteigta par to, ka tik skaļi tika izziņots, ka šī Erasmus Plus programma iekļaus gan Eiropas universitātes, gan arī arodu izglītības izcelības centrus. Tātad šeit būs paredzēts finansējums. Šeit nav nav runa par to, ka šīs idejas būtu sliktas, bet, ja runa par jauno Erasmus Plus programmu, tāda abi likumdevēji par to vēl nav pagūši pat diskutēt. Un tāpat arī nav atrasti nekādu risinājumu pārvaldības jautājumiem. Bez tām mums ir jāatcerās arī par Erasmus Plus mm, programmas budžetu. Mēs atceramies, ka šādas jaunas iniciatīvas mēs varam finansēt tikai tādā gadījumā, ja budžets tiek atbilstoši palielināts, un savādāk mēs nevarēsim finansēt jaunas iniciatīvas. Es patiešām esmu ļoti um, izbrīnīta, kā šeit viss izskatās jau ir pieņemts. Ja runa par pārvaldību, tad parlamentam vajadzētu piedalīties jaunu iniciatīvu apstiprināšanā. Uh, 20. gadā tika piešķirti um, 28 miljoni arodizglītības izcilības centriem, un Eiropas parlamentam um, nebija iespējas konkrēti apstiprināt šādas jaunas iniciatīvas un izdevumus, kas tiem paredzēti. Tātad šeit bija runa arī par 120 miljoniem Eiropas universitātēm. Mēs, uh, protams, varam arī atcerēties, ka mm, kopš 2013. gada šādas iniciatīvas nav skatītas. Šeit nav runa par to, ka tās būtu sliktas idejas, gluži pretēji tās ir labas idejas, un mēs tās pat varētu atbalstīt, bet mēs nevaram pieļaut to, ka e, komisija bez parlamenta apstiprinājuma pieņem šeit e, politiskus lēmumus un iekļauj šeit jaunas idejas. Mēs, protams, priecāmies par šo jauno programmu, bet uh, Kultūras komitejā mums šeit ir daudz dažādu bāžu. Šeit, protams, ir runa par Erasmus Plus budžetu, eh, kurš ir mm, vismaz divreiz tik augsts kā pašreizējais programmas budžets. Un tāpat arī mm, komisija 2018. gada maijā nāca klajā ar to, ka vajadzētu finansēt gan Eiropas universitātes, gan arī arodu izglītības izcilības centrus. Tolaik mēs eh, jau grozījām dalībnieku skaitu, un tieši tāpēc, ja runa par budžeta dubultošanu, šeit vēlos norādīt, ka mēs eh, vēlējāmies šo budžetu trīskāršot. Komisija savukārt, es atvainojos, tātad, eh, ja runa par dalībnieku skaitu, tad šeit ir runa par tā trīskāršošanu. Komisija pati pieļāva šo katastrofālo kļūdu, ka uh, 2020. gada maijā grozītais budžeta priekšlikums tika ārkārtīgi um, saīsināts, un padomi jūlijā to vēl vairāk samazināja. Un mēs redzam, ka Erasmus Plus budžets um, no 2021. līdz 2027. gadam ir mazāks par 20% nekā komisijas priekšlikums. Un um, ja ir runa par Erasmus, plus, tad to vajadzētu vienkārši trīskāršot, ja mēs vēlamies izpildīt visas šīs ambīcijas. Galu galā šeit ir runa par dažādām jaunām iniciatīvām un programmas paplašināšanu. E, šīs dienas viedokļa apmaiņas mērķis ir saprast, kādu, e, kādus argumentus komisija ir izmantojusi, lai iekļautu šīs abas iniciatīvas prasmju darba kārtībā. Tāpat arī mēs gribētu dzirdēt vairāk par šīm abām iniciatīvām, par līdzšinējiem rezultātiem un arī par nākotnes izredzēm. Mēs eh, gribam saprast, kā šie pilotprojekti ir darbojušies, kādi rezultāti ir panākti, un balstoties uz šādiem argumentiem, mēs varēsim arī sagatavot atbilstošu tiesisko ietveru abām šīm iniciatīvām. Mums ir ļoti svarīgi saprast, ko tieši nozīmē komisijai šis eh, tik ļoti atšķirīgais eh, budžeta konteksts un kā tas ietekmēs šo institīvu nākotni. Mums vajadzētu domāt par šo abu programmu daudz eh, plašāku izveidi, un mēs gribam saprast, vai budžets tam ir piemērots. Ar pašreizējo budžetu, mūsuprāt, tas nebūs izdarāms. Es eh, vēlētos dot vārdu eh, Sofijai Eriksonai Vatečotai, kas ir jaunatnes un izglītības un Erasmus Plus eh, atbildīgā direktore EAK ģenerāldirektorātā. Viņai būs atvēlētas desmit minūtes, un pēc tam es došu vārdu runātājiem katras grupas vārdā, kuram tiks atvēlētas trīs minūtes jautājumu uzdošanai. Eriksons kundze, lūdzu, jums tagad vārds uz maksimums desmit minūtēm. Jā, paldies, eh, priekšādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt komisiju apspriesties par šīm tik svarīgajām iniciatīvām. Mazliet pagrozīšu savu komeru šķiet, ka tā nav labi nofokusēta. Ja runa par Eiropas aprāsmi darba kārtību, tad komisija jau ir paudusi savus eh, politiskos nolūkus attiecībā uz vairākām rīcībām. Jūs jau pieminējāt šeit universitātes un arī arot izglītības izcilības centrus. Man šeit būtu trīs komentāri. Pirmām kārtām, varbūt mums vajadzētu paskatīties pagātnē. Uh, Abas šīs institīvas jau tika izziņotas komisijas paziņojumā 2018. gada maijā, kas uh, tika nosaukts par spēcīgākas Eiropas izveidi un kultūras politikas iesaistīšanu tajā. Šajā paziņojumā tika iekļauta konkrēta saikne ar tālāko finansējumu Erasmus programmai. Tāpat arī uh, 2017. gada decembrī padomes secinājumos eh, dalībvalstis padome un komisija tika aicinātas virzīt šo darbu uz priekšu. Tāpat arī tika pausts konkrēts lūgums rast finansējumu Eiropas universitātēm. Pēc tām 2018. gada maijā eh, tika sagatavots komisijas priekšlikums tālākajai Erasmus programmai, un šeit bija iekļautas atsauces arī uz abām šīm divām prioritārajām iniciatīvām. Mēs, protams, ļoti labi saprotam, ka galīgo Erasmus regulas tekstu nosaka parlaments un padome. Eh, tā ir jūsu prerogatīva. Bet vienlaicīgi komisijas pienākums ir nodrošināt, lai nākamās Erasmus programmas tiktu atbilstoši sagatavotas. Tāpat arī mēs esam atbildīgi par politisko ietvaru, kas ļautu mums veidot tālākas iniciatīvas. Tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši oficiālus komisijas priekšlikumus, kas balstās uz 2018. gada regulas projektu. Protams, mēs saprotam, ka galīgais lēmums par tālākajām programmām ir tieši padomas un parlamenta ziņā. Ja ir runa par uh, um, arodizglītības izcelības centriem un to pieminēšanu jaunajā prasmi darba kārtībā, tad tas nav nekas jauns. Mēs vienkārši balstāmies uz 2018. gada komisijas dokumentiem. Otrais punkts, ko es vēlējos pieminēt. Ja mēs eh, runājam par Eiropas universitātēm un arodizglītības izcelības centriem, mums ir jāsaprot, ka tie nav tikai plāni vai nākotnes iniciatīvas. Abas šīs eh, prioritārās iniciatīvas eh, jau eksistē. Jā, tie ir pilotprojekti, bet šie pilotprojekti jau darbojas. Mēs esam aicinājuši augstākās izglītības iestādes eh, kopā ar mums strādāt pie šo alianšu veidošanas. Un es varu jums pavēstīs, ka mums ir vairāk nekā 280 augstākās izglītības iestāžu visā Eiropā, kas ir eh, piedalījušās šādās universitāšu aliansēs. Veselā, veselas 41 no šādām aliansēm jau ir izveidotas. Tāpat arī ir 300 dažādu partneri institūciju, kas ir iesaistīti šajā darbā. Mēs uzskatām, ka universitātes šeit ir jau daudz ieguldījušas, un tieši tāpēc mums ir jāsniedz labas vadlīnijas, lai šie kopējie projekti varētu mums ļaut sasniegt kopējas Eiropas intereses. Mums vajadzētu iesaistīt eh, šeit simtiem universitāšu profesoru, mācību spēku studentu, kas eh, katru dienu strādā pie tā, lai šīs alianses būtu veiksmīgas un lai mēs varētu kopīgi pildīt Eiropas prasmju darba kārtību. Tagad trešais punkts. Jūs ļoti pareizi norādījāt uz to, ka Erasmus programmai ir jābūt iekļaujošākai. Šeit mēs varam tikai jums piekrist. Jūs šeit varbūt paužat eh, trauksmi, ka ņemot vērā padomes eh, izvēli attiecībā uz daudzgad finanšu plānu, mēs eh, nevarēsim šeit pilnībā attīstīt abas prioritārās iniciatīvas. Jā, Erasmus aploksne ir daudz mazāka nekā tas bija paredzēts komisijas priekšlikumā, tomēr salīdzinot ar pašreizējo programmēšanas periodu, palielinājums ir novērojams un mēs ceram, ka tas ļaus mums Mm, īstenot ambiciozas programmas. Mēs uzskatām, ka šīs prioritārās iniciatīvas varēs tikt um, īstenotas nekādā veidā šeit um, ne, neierobežojot um, mūsu svarīgākos mērķus, tātad ekoloģija. Es vēlos jums norādīt, ka noteikti nevajadzēs šeit nostumt malā kādu citu programmu, nevajadzēs izdarīt izvēli starp uh, programmām, lai varētu pildīt šīs iniciatīvas. Šeit ir runa gan par mobilitāti, par sadarbību, gan arī atbalstu. Un, ja mēs eh, atbalstīsim šīs iniciatīvas, tad mēs īstenībā atbalstīsim arī Erasmus Plus pamataktivitātes. aktivitātes. Abas šīs prioritārās iniciatīvas un alianses ir tādi ļoti labi iekļautības piemēri nākamajā Erasmus programmā. Abas šīs iniciatīvas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu iekļaušanas mērķiem, kas mums visiem ir tik būtiski. Vēlos jums tagad sniegt dažus piemērus. Eiropas universitātes paplašina piekļuvi lai dažādotu pasniedzēju un studentu sastāvu. Tāpat arī tiek atvieglot iestāšanās nosacījumi un arī darbā pieņemšanas politika. Šādā veidā mēs varam piesaistīt talantus no mazāk pārstāvētām grupām, un tas ir ļoti būtiski ikvienai Eiropas universitātei. Mēs nevaram ignorēt to, kas notika Covid krīzes laikā. Mēs eh, prasījām aliansēm, kādās ir tikušas galā ar šo situāciju, un gandrīz visas atbildēja, ka tās noteikti būtu bijušas eh, labāk sagatavotas šai pandēmijai, ja alianse jau būtu pilnībā darboties spējīga. Mēs uzskatām, ka līdz ar to mēs nevaram apturēt šīs iniciatīvas. Ja ir runa par arodizglītības izcilības centriem, tad uh, projektiem šeit ir obligāti jāiekļauj sociālās iekļaušanas funkcija, un daži projekti ir pat eh, tādi, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt šo eh, sociālo integrāciju. Mēs, eh, piemēram, šeit varam pieminēt vienu šādu konkrētu projektu, kas nodarbojas tieši ar sociālās integrācijas projektiem arod izglītībā. Tad, tad Tas atbilst mūsu augstākās politikas darba kārtībai, un tas atbilst arī Erasmus Plus programmai. Mēs varam nodrošināt mobilitāti mācībās un varam šeit nodrošināt absolūtu iekļautību. Es tāpat arī vēlreiz atkārtošu, ka komisija ļoti cieši iesaistīta šo darbību sagatavošanā. Šeit būs ļoti daudz dalībnieku, un tas mums palīdzēs padarīt šo nākamo Erasmus programmu daudz iekļaujošāku, kas noteikti atbilst parlamenta prioritātēm. Paldies! Eriks. Paldies, Eriksone Vaterskots kundze. Mums ir viens jautājums. Ja komisija saka, ka viss ir izcili un pietiek arī ar samazināto budžeta apjomu, tad jautājums, kādēļ tad notika tādas cīņas Brexita kontekstā par uh, budžeta divkārsošanu, ja jau var tik galā arī ar mazāku naudas apjomu. Nākošais jautājums. Uh, kā uh, var sasniegt dalībnieku skaitu bez līdzekļu divkāršošanas, trīskāršošanas, un patiesībā tagad vēl ir ne tikai divas, bet arī trīs jaunas iniciatīvas. Uh, un uh, kā ir ar budžetu, un bija uh, tāds izmēģinājuma projekts attiecībā uz profesionālās izglītības centriem, kas uh, ļoti veiksmīgi tika īstenots, un tātad kā šīs svarīgās iniciatīvas un inkluzīvos pasākums mēs varam veikt ar mazāku finansējumu, tas nav iespējams, un iespējams, Ja jau komisija pat saka, ka viss ir uh, kārtībā, tad tas neveido labu izējas punktu sarunām ar padomi. Tātad, uh, kā, uh, padom, kā komisija var tagad tā izteikties, ja Fonderlajens kundze sākumā pat iestājās par finansējumu trīskāršošanu un tāda. Uh, nevar uh, būt uh, tā, ka uh, tas viss tiks panākts samazinot finansējumu citām programmām. Tā nedrīkst rīkoties. Un arī, teiksim, finansējums, kas ir piešķirts studentiem vienam semestrim, ir nepieciešams vienam semestrim. Tur nevar samazināt, jo nevarēs iztikt ar šiem līdzekļiem. Un uh, Uh, jaunieši dodas uz uh, citu valsti, un mēs nevaram pieļaut, ka tiek pazemināta programmas īstenošanas kvalitāte šādā veidā. Un uh, man tiešām vajadzēja to visu pateikt. Tas, manuprāt, bija ļoti svarīgi. Uh, Zvera kungs, tagad uzstāsies trīs minūtes, lūdzu. Please press the speak button, Mila. Lūdzu, piespiediet uh, pogu, lai mēs varētu jūs dzirdēt, saka priekšsēdātāji. Diemžēl nav skaņas. Varbūt jūs varētu piespiest šo pogu vēlreiz, saka priekšsēdētāji. Button, Lūdzu, piespiediet pogu. Jā, tas ir izdarīts, tagad viss darbojas. Liels paldies! Vispirms es gribētu uzsākt uzteikt Eiropas komisiju par uh, pilota uh, projektu fāzes īstenošanu Eiropas uh, universitāšu un augstākās izglītības centru jomā. Tas viss ir svarīgi mūsu pilsoņu prasmju apgūšanai un personības attīstībai. Sarunas, sarunām par Erasmus Plus vajadzētu virzīties uz priekšu ātrāk un konstruktīvāk, un visām pusēm būtu jāievēro tā loma, kas tām paredzēta līgumos. Tāpat nedrīkstam aizmirst, ka parlamenta galvenais tā loma ir izvērst pamatdarbību, padarīt uh, Erasmus plus uh, inkluzīvāku. Uh, jūlija padomēs priekšlikums par finansējumu uh, ir grūti atbalstāms, jo pastāvs risks, ka miljoni eiropiešu nevarēs piedalīties studentu apmaiņas programmās palūkosimies, kas notika 2018. gadā. Komisija toreiz ierosināja izvērst šo programmu, iekļaujot trīs jaunas iniciatīvas un iekļaut trīsreiz vairāk dalībnieku, tikai divkāršojot finansējumu līdz 26 miljārdiem eiro. Parlaments uzskatīja, ka būtu nepieciešams 41 miljārds, lai sasniegtu šos mērķus. 2020. Eh, gada eh, padomes eh, lēmums ir par ļoti svarīgiem mērķiem, bet finansējums tikai 21 miljārds. Ja dalību valstis eh, vēlas, lai universitātes un profesionālās izglītības centri tiktu iekļauti Erasmus programmā, tad būtu jādomā par līdzekļu pārdalīšanu un Eiropas parlamenta lēmums ir tāds, ka pret visām šīm trim iniciatīvām ir jābūt vienlīdzīgai attieksmē, un es iestājos par šādu pieju. Uh, Discovery EU, jeb atklāja uh, Eiropas Savienību, ir uh, jāiekļauj līdztekus universitātēm un profesionālās izglītības centriem, vai arī tad neiekļauj nevienu no šīm iniciatīvām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Petrai Kamarvērtai, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! Es man arī jāatzīst, ka esmu uh, Eh, saniknota par eh, to, ka komisija atkal eh, cenšas tā, īstenot tādu mm, pieeju un šos faktus pasniegt citādā gaismā. Jā, protams, ir šis paziņojums, bet tas jau nav tiesību akts, bet uh, Eh, lēmumus pieņem ne tikai padome, bet arī parlaments. Runājot par pilotu projektiem, mēs vienmēr esam norādījuši, ka vēlētos, lai šie pilotu projekti tiktu arī izvērtēti, lai zinātu, kāds tad ir rezultāts kā var veidot Eiropas universitātes un kas padara universitāti par Eiropas universitāti, kādi ir kritēriji, kāda mums ir pieredze attiecībā uz šiem pilotu projektiem bet šajā regulas projektā nekas par to nav teikts. Tur ir minētas Eiropas Universitātes profesionālās izglītības centri, bet mēs nesaprotam, ko tas īsti nozīmē. Mēs dodam būtībā tādu neaizpildītu čeku kārti blanšu komisijai. Un uh, var, varbūt uh, mums tomēr būtu jāapspriež, uh, kāda šeit ir idejas, ko varētu uzlabot. Un ja mēs, mēs jau savulaik parlamentā esam teikuši, ka viss ir pārāk neskaidrs, un tādēļ arī prasījām, lai komisija iesniegtu pilotu projektu izvērtējumu. Un ja nav īsti skaidras koncepcijas par to, kā tālāk rīkoties, un tad Um, vajadzētu šos Erasmus Plus uh, programmas līdzekļus ievietot uh, gada budžeta rezervē. Un uh, šāda pieeja ir būtībā uh, Eiropas parlamenta kā likumdevēja ignorēšana, un šāda pieeja ir nepieņemama un tādēļ vajadzētu komisijai mums skaidri pastāstīt, kādi, kādi ir šie jēdzieni, uh, un nevar būt jaunas eh, iniciatīvas, ja netiek atbilstoši palielināts finansējums, jo pretējā gadījumā Eiropas parlamenta uh, apstiprinātās prioritātes nav iespējams īstenot ar šo programmu. Nevar padalīt to ini, eh, inkluzīvāku, nevaram atbalstīt profesionālo izglītību un izaugsmi. Vienmēr ir skaidrs, ka ir eh, vispirms ir šie standarta projekti uh, Erasmus programmā, un tad varam diskutēt arī par kaut ko jaunu pie nosacījuma, ja ir nodrošināts atbilstoši finansējums. Un tādēļ mēs nevaram uh, finansē, uh, atbalstīt šās izcilības centrus, ja nav finansējuma, un ja dalībvalsts to grib, tad tām jānodrošina finansējums. Tagad vārds Lorānsai. Uh, Ferārai un uh, Ilānai Sikurelē no Riņu grupas. Vispirms vārds Lorānsai. Laurence, please press. Lūdzu, piespiediet podziņu. Paldies. Vēlējos vispirms uh, teikt, ka pievienojos kolēģiem, kuri pauda bāžas gan par budžetu, gan par pārvaldību, un šie punkti ir jānoskaidro, jāprecizē, pirms mēs varam uh, pieņemt lēmumu, jo pašreiz uh, situācija ir neapmierinoša. Bet man ir jautājums par Eiropas universitātēm. Esmu uh, vasarā ticies, tikusies ar Eiropas universitāšu atbildīgajiem darbiniekiem un ir jautājums par uh, uh, tiešām eiropeisku diplomu atzīšanu. Tātad kādi ir mācību plāni, to atzīšana universitātēs tālāk par uh, programmēšanas periodu. Šobrīd finansējums ir paredzēts trim gadiem, bet šis laiks ir pārāk īsts, lai uzsāktu tiešām vērienīgu projektu īstenošanu. Un tādēļ arī gribētu uh, uzzināt, kas ir paredzēts, lai padarītu šos projektus atpazīstamākus. Ilana Sikurela, lūdzu piespiediet pogu. sais pas si... Bonjour! Labdien! Es eh, vēlējos pievienoties kolēģiem paužot eh, gan pārsteigumu, gan arī sašutumu zināmā mērā par to, ka eh, mūsu kopīgie mērķi, proti, ka mēs vēlamies iekļaut arī profesionālo izcilību uh, Un tas ir ļoti svarīgi arī pandēmijas kontekstā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu jaunā paudze tiktu upurēta, un tagad ar kādiem maģiskiem uh, paņēmieniem mēs varēsim nodrošināt to, ka tas viss tiek īstenots, kaut gan bija paredzēts, ka būtu nepieciešams vismaz divkāršot budžetu. To mēs nesaprotam, to arī sabiedriskā doma nesapratīs. Un ja mēs gribam tiešām būtībā mainīt pieeju, nevis veikt tikai kaut kādus kosmētiskus pasākums uz profesionālās izcilības centriem, tad ir jāparādz arī mērķiem atbilstošs finansējums. Mēs zinām, ka būs nepieciešami līdzekļi, un mēs nepiekāpsimies, kamēr nesasniegsim to, kas ir nepieciešams. Paldies! Tagad Salima Jembu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau kolēģi norādīja, Eiropas universitātes un uh, profesionālās izcēlības centri ir ļoti svarīgas iniciatīvas, bet es gribētu vēl piebilst, ka es kā ēnu referenti par Erasmus programmu biju ļoti pārsteigta. Uh, uzzinot, ka šajā kompetenci programmā, kas tika prezentēta jūlijā, tika noteikti konkrēti mērķi šiem abām iniciatīvām, lai arī nebija panākta vienošanās uh, ar likumdevējiem. Kā mēs varam tālāk turpināt darbu uzticības gaistotnē šādās situācijās? Eh, programmai ir jākļūst uh, inkluzīvākai, bet ja trūks finansējumu, tad būs ļoti grūti, pat neiespējami īstenot šīs jaunās iniciatīvas. Francijā saka, ka eh, ir jāparēdz atbilstoši mērķi, la, līdzekļi, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus. Un tādēļ runājot par Erasmus, Uh, programmu, ir jautājums, kā varēsim veicināt uh, integrāciju un prasmju attīstību, uh, runājot par universitātēm un profesionālās izglītības centriem, ir ne tikai jāatver durvis, lai uh, nodrošinātu lielāku integrāciju, bet ir jāveic arī atbalsta pasākumi, lai to īstenot ir nepieciešams finansējums, un tā mums nav, un tādēļ mēs nedrīkstam uh, piekāpties, kamēr neesam sasnieguši iecerēto. Paldies! Niklas Īnās, Nīnās un pēc tam ID grupa. Paldies! Komisijai jau ir uh, radies tāds uh, priekšstats, ka mūsu komitejā visi atbalsta šīs iniciatīvas, un tomēr ir daudz neatbildētu jautājumu. Mums ir jānodrošina reģionālais līdzsvars attiecībā uz Eiropas universitātēm, ir jānodrošina atbilstoši finansējums un uh, ir jābūt iespējai uh, mācīties neatkarīgi no uh, sociālās izcelsmes. Jānodrošina līdzdalība visiem jautājums nākamais. Kā esat iecerējuši nodrošināt reģionālo līdzsvaru attiecībā uz Eiropas universitātēm? Tālāk, pār, ņemot vērā grozījumus budžetā. Tas nozīmē, ka ir par eh, trešdaļu nodokļu palielināts budžets, bet uh, kopumā budžeta līdzekļi ir samazināti. Kā tas viss saskan? Tātad jautājums, vai ir 200 miljoni vai 600 miljoni, runājot par Eiropas universitātēm. Tālāk nākamais jautājums par kultūras un radošo nozari un finansējumu, kas šeit ir iecerēts. Es domāju, ka visu komiteju interesētu, kāds risinājums ir atrasts. Paldies. Tagad Kristīna Andersone no ID grupas. Paldies. Jā, ir tiešām jūtams. Uh, sašutums zālē. Varu pievienoties kolēģi iepriekš teiktajām par šiem punktiem. Bet eh, nu, mēs saskaramies ar dilēmu parlamentā. Mēs patiesībā neesam nemaz īsts parlaments, mēs esam tādi kā lūdzēji. Tā tad mēs, mums ir Eh, jāprasa no komisijas kaut kas, vai arī vienkārši jāpieļauj, kā parasti, ka komisija dara to, ko tā uzskata par nepieciešamu. Nu, man interesē, kā tas viss beigsies. Paldies, tagad Dāci Melbārda, ECR. Dāci, please press the speak button. Yeah, hello, colleagues, uh, one more time. So... Dārgie kolēģi, labdien vēlreiz! Arī es gribētu padalīties savās bažās par to, ka trūkst skaidrības attiecībā uz jauno iniciatīvu finansējumu. Bet, nu, jebkurā gadījumā ir daži jautājumi saistībā ar iniciatīvu īstenošanu. Pirmais jautājums - kādā veidā Covid pandēmija ir mainījusi domas, tātad šo loģiku, kas ir pamatā iniciatīvām. Saprotam, ka ir jā, jānodrošina distancēšanās, attālinātās mācības, uh, vai ir plāni vēl tālāk pielāgot prasmju darba kārtību jaunajai Covid realitātei, lai šos mērķus varētu reāli sasniegt? Otrs jautājums par Eiropas universitātēm. Kā jūs minējāt, ir pagājis gads kopš pirmā aicinājuma, vai ir bijuši, bijušas formālas, tātad formāla iepazīšanās ar šo alianšu darbību? Tātad vai ir kaut kā izvērtējami šie rezultāti, izaicinājumi, kuri nav izpildīti? Un pēdējais jautājums par uh, profesionālo apmācību ekscelences centriem. Vai, jūsuprāt, uh, tiešsaistē tas nebūtu efektīvāks pasākums, paturot prātā to, ka attālinātā sadarbība, nu, kādā brīdī tiks vēl pārskatīta? Ko komisija domā, ka atvieglot šos darba veidus, vai esat domājuši par tehnisko atbalstu, finansējumu šiem ekscelences centriem? Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Martīna Mihāls no Goja. No, nu. no. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies. Jā, paldies priekšādātāji. Šie eh, kompetenčo centri ir ļoti būtiski gan eh, izglītībā, gan arī kvalifikācijās visiem tiem, kas ir beiguši skolas, un uzskatu, ka tam ir jāpiešķir īpaša vērtība. Eh, mani kolēģi jau norādīja, ka ir eh, samazināta līdzekļi Erasmus Plus programmai. Tas, manuprāt, ir bezatbildīgi. Šādā veidā mēs neizveidosim Eiropas izglītības celpu. Uh, līdz plānotajam datumam. Es īsti nesaprotu, kāpēc komisija šeit ir piekritusi DFS samazinājumam un kā tā mēģinās tikt galā ar tik mm, maziem līdzekļiem un tik plašiem plāniem. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā par izglītību, kas būtu pieejama visiem un kas izmantotu arī vietējās iespējas, jo īpaši šeit es vēlos runāt par reģioniem, kur agrāk iekuva ogles un kas pašlaik ir uh, reģioni, kas um, vairāk balstās uz dažādām um, reģionālām iespējām. Tātad mums vajadzētu atcerēties, ka arī šādos reģionos mēs varam izveidot arot izglītības, izglītības, uh, izcilības centrus. Lielas paldies, līdz ar to jautājumu kārta ir beigusies, došu vārdu atkal komisijai. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu detalizētāk uzzināt par abu programmu saturu. Galu galā, ja Tie ir pilotprojekti, varbūt Eriksons kundze varētu par to pateikt mazliet vairāk. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Liels paldies. Paldies priekšsādātāji. Paldies jums, cienījamie deputāti, par komentāriem. Visi tiešām ļoti aktuāli. Mēģināšu pēc iespējas labākā veidā atbildēt uz lielāko daļu uzdoto jautājumu. Jā, patiešām budžets. To es minēju arī savā ievadrunā, bet gribu vēlreiz to uzsvērt. Erasmus budžets, par ko vienojās Eiropa padome, nav tas, uz ko bijām cerējuši, bet pieaugums ir tomēr redzams. Un to nedrīkstam aizmirst. Esošajās cenās vēl aizvien, salīdzinot, varam salīdzināt esošo programmu, un tātad no šī Eiropas Savienība 27 izējas punktā būs redzams pieaugums par 75%. To visu ir svarīgi paturēt prātā, bet tā kā minējāt arī jūs, un par to mums žēl, jā, tie ir 20% mazāk nekā mūsu sākotnējā priekšlikumā. Un, protams, jā, tas būs jāatspoguļo arī finansējumā, kas tiks piešķirts dažādiem sektoriem. Bet, jebkurā gadījumā, ir laba tāda būtiskā ploksne, un mūsuprāt, ir iespējams īstenot mūsu nospraustos mērķus tiesiskajā pamatā. Nu, zināmos gadījumos varbūt ambīcija latiņa nedaudz zemāka, bet mērķis kā tāds varam sasniegt. Un mums tas nozīmē, ka varam īstenot gan iekļaujošāku, gan digitālāku, gan zaļāku programmu. Tajā pašā laikā īstenot visas trīs flagmaņa iniciatīvas. Nerunājam šeit par atklāju Eiropas Savienību, bet Discover EU, mūsuprāt, ir būtiska flagmaņa iniciatīva, ko noteikti vēlamies saglabāt arī gala politiskajā vienošanās. Ceram, ka tas tur arī būs. Un man šķiet, ka varam arī paveicināt mobilitāti, tātad ciparus pretstatā esošajai programmai. Un nu par jūsu uzdotiem jautājumiem. Sākumā Eiropas universitātes. Ja patiešām Eiropas universitātes tiek pārbaudītas, tas šobrīd ir pilota fāzē, bet ne, neaizmirsīsim, ka tas uh, sākās tikai nedaudz mērāk, mazāk nekā pirms gada. Protams, gaidas ir lielas, Un tieši tādēļ jau arī, protams, šīs alianses ir atlasītas. Tās ir atlasītas kā reiz tādēļ, ka bija gatavas un vēlējās iesaistīties ļoti ambiciozā ceļojumā, ceļā uz nākotni iekļaujošu pieeju ambicioziem plāniem. Bet tajā pašā laikā tas arī, protams, nozīmē, kādā brīdī mums ir jāvērtē. Pirmie projekti ilgs trīs gadus, un mūsu mērķis ir vērtēt cik tālu esam tīkuši, gan attiecībā uz struktūras ietekmi, gan uz sistēmisko ietekmi. Un uh, tas jādara kādā brīdī pirms projekta beigām. Nu, protams, nav jāgas šobrīd kaut ko vērtēt vai mērīt, tad, kad uh, nedaudz uh, tātad aptuveni gadu šie projekti ir ilguši. Bet nu, tāds ir plāns. Un kā jau parasti, kā tas notiek attiecībā uz dažādām iniciatīvām. Vienmēr tas notiek, tiek izmantota sadarbības pieeja, sadarbojoties ar pašu universitāšu aliansēm, ieinteresētajām pusēm, kopienu un, protams, ar lielu prieku iesaistīsim šajās diskusijās arī Eiropas parlamentu. Kas attiecas uz jautājumiem par to, kā atvieglot šo darbu, ceļā uz efektīvām un kvalitatīvām iniciatīvām. Arī šeit esam paredzējuši struktūrāts iniciatīvas, kas kādā brīdī tiks ieviests, kas universitātēm ļaus īstenot šo augsto ambīciju latiņu. Un viena no idejām ir atbalstīt šādu Eiropas grādu. Ir arī citi plāni, protams, jāstrādājas arī pie kvalitātes garantijām un pie tā, ka nopietnas saistības attiecībā uz automātisko atzīšanu, mūža izglītību un tā tālāk arī, ka tas viss tiek pildīts. Bet, nu, tas pie tā visa darbs notiek. Un tur strādāsim tieši tāpat kā pie citām iniciatīvām sadarbības ceļā. Geogrāfiskā iekļaušana. Man ir prieks teikt, ka mums ir alianses no visām dalībvalstīm un pat vēl tālāk, un gandrīz tās visas aptver gandrīz visas Eiropas daļas. Un tas attiecas arī uz uh, profesionālo apmācību e, e, izcelības centriem. Arī tur ir šis geogrāfiski iekļaujošais elements. Un gandrīz visas dalībvalsts, kā arī daudz partnervalstis, kas ir izrādījušas interesi, tur ir iekļautas. Tālāk. Izskanēja konkrēti jautājumi par sasaisti ar kultūras nozari. Gribētu teikt, ka um, tātad šis konkurss bija atvērts, um, atvērti aicinām, vienmēr mūsu sadarbības uh, gaitā to esam darījuši arī kultūras mantojuma gadā, Erasmus, Creative Europe, radošā Eiropa, tas viss var sniegt savu pienesumu atbilstoši attiecīgiem mērķiem. Un, nu, šobrīd strādājam pie prasmju attīstības, uh, radošuma ietvaros, un, manuprāt, tas ir labs uh, piemērs, kā nodrošināt arī sinerģiju starp nozerēm izskanēja jautājums par Covid-19 ietekmi. Jā, patiešām. Ietekme ir liela, detaļās to visu neizstāstīšu, bet nu vienmēr mēģinam atbalstīt iestādes un izglītības uh, iestādes un visas interesētās puses, un tas pats attiecas arī uz Eiropas universitāšu flagmaņu iniciatīvu un centriem. Un kopā ar izglītības apmācību pārstāvjiem mēs esam nonākuši pie, mūsuprāt, labas pieejas, kā cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem. Mēs runājam par mazāku fizisko mobilitāti, bet programma ambīcijas saglabāšanu un arī par to, ka tiktu domāts par apmaiņas mobilitātes um, tādiem radošākiem veidiem, papildu sadarbības projekti, uh, tāda jaukta tipa mobilitāte. Tas ir veids, kā nodrošināt programmu darbību, neskatoties uz mūsdienu sarežģīto situāciju nav vēl izveikts pilnīgs vērtējums, kā jau es minēju, bet ko redzam jau tagad? Jau šobrīd varam novē, novērot, un to esam pamanījuši arī Covid kontekstā. Abas fl uh, flagmaņu iniciatīvas ir pierādījuši savu vērtību, spēju mobilizēt gan cilvēkus, gan iestādes. Uh, ne tikai saistībā ar augsta līmeņa izglītību apmācībām, bet uh, tas lielā mērā atbilst arī mūsu trim trim prioritātēm - zaļināšana, digitālais aspekts un iekļaujošais aspekts. Un šobrīd var teikt, ka komisija ar nepacietību gaida tālākās diskusijas sadarbībā arī ar parlamentu. Ceram, ka pavisam drīz varēsim nonākt pie vienošanās par tiesisko tekstu, kas ir visam pamatā, bet arī pie programmu īstenošanas nākotnē, lai mēs redzētu, ka tiešām nonākam pie iekļaujoša Erasmus un pārliecinātos, ka flagmaņa iniciatīvu un tātad pozitīvie rezultāti tiek turpināti ar nepacietību gaidām mūsu sadarbību ar parlamentu. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu nākotnē Eiropas izglītībai un tiem, kas mācās un gribam to visiekļaujošākajā veidā paveikt, cik vien iespējams. Paldies! Varbūt jūs varētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums tagad vajadzētu piešķirt naudu pilotu projekta tālākai virzīšanai. Man nedarbojas austiņas. Šķiet, ka nekur nedarbojas austiņas. Mēs neko nedzirdam. Varbūt tehniķis varētu palīdzēt. Nevienā valodā nav uh, dzirdams tas, kas tiek teikts zālē. Okay, jā. Labi, jā, šķiet, ka tagad viss ir atrisināts. Eriksons kundze, vai jūs varētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums šodien vajadzētu piešķirt naudu uh, pilotu projektu tālāk virzīšanai, ja mēs mm, tuvākos rezultātus redzēsim tikai pēc trīs gadiem. Ja mēs šādā veidā rīkotos ar visiem pilotu projektiem, tad mums vispār vairs nebūtu nekādu pilotu projektu, mums vispār vairs nebūtu nekāda budžeta. Eriksons kundze, varbūt jūs varētu īsi atbildēt uz šo jautājumu? Thank you. Paldies! Jā, neesmu īsti pārliecināta. Es, es īsti nepiekrīstu, ka te, tie ir tikai tādi tradicionāli pilotu projekti. Šeit um, projekti ir ļoti strukturēti, tās ir tādas iniciatīvas pēc būtības, kas jau darbojas un jau tagad redzam rezultātus gadu pēc to darbības uzsākšanas. Un, protams, attiec uz visām iniciatīvām. Tās ir jāizvērtē tad, kad pienāk īstais brīdis, jāuzlabo, ja ir kas uzlabojams. Bet neviens, es domāju, šobrīd neapšauba to, vai, vai kādā veidā būtu nepieciešama šī padziļinātā sadarbības starp universitātēm un centriem Manuprāt, nav nekādu šaubu, ka šajā virzienā ir jāiet. Un šīs ir svarīgas politikas iniciatīvas ar plašāku mērķi. Nevajadzētu uz tām raudzīties kā tīri uz finansējuma iniciatīvām. Nākotnes Erasmus programma, jā, protams, tai būs uh, finansējums nepieciešams, bet uz to ir jāraugās arī tādā plašākā kontekstā, jo uh, šīs iniciatīvas ir plašas, struktūrāli svarīgas, un šeit var runāt arī par nākotnes apārsnes Eiropa, bet tajā pašā laikā arī infrastruktūras investīcijas uh, var veikt uh, mūsu struktūra fondos, investīciju fondos un investīju. Nu, tas varbūt piemērs, un es ceru, ka man izdevās precizēt atbildēt. Dan. Paldies! Manuprāt, uh... Vēl ar vien ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Mēs rādzām, ka projektu izvērtēšana pat vēl nav notikusi. Mēs gribētu saprast, kādi būs šie rezultāti. Līdz ar to mums nav vienkārši šajās budžeta debatēs izšķirties par to, cik daudz naudas katrai iniciatīvai vajadzētu piešķirt. Un, protams, ka mums vajadzētu uh, arī domāt par pievienoto vērtību, eh, kāda tā būs, ja mēs piešķirsim šeit neadekvātus budžeta līdzekļus. Protams, ka mums vēl ir jādomā arī par eh, trialogu sarunām, un, eh, un varbūt mēs varētu vēlreiz par to apspriesties, tad, kad mēs zināsim, cik būs kopējais piešķīrums Erasmus Plus programmai. Domāju, ka sadarbības starp universitātēm ir uh, ļoti būtiska, to neviens neapšāba. Būtu labi, ja mēs konkrētāk zinātu, kādā virzienā tas viss attīstīsies arī tālākā nākotnē. Tas pats attiecas arī uz izcelības centriem. Tāpat arī Discovery U programma, kas arī ir darba kārtībā, bet eh, komisija to tomēr nav iekļāvusi izglītības jomā. Šeit tātad ir runa par interrail biļeti, lai apceļotu Eiropu. Mēs varbūt varētu to likt kopā ar kultūras mantojumu, varbūt pat to varētu uzskatīt par izglītības projektu, bet jebkurā gadījumā mums būs vajadzīgas tālākas sarunas par šīm idejām. Liels paldies, Eriksons kundze, par jūsu komentāriem, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, kur ir runa par Eh, atzinuma projekta prezentēšanu par izglītības nākotni Eiropā saistībā ar Covid-19. 13. jūlijā pirms vasaras atvaļinājuma eh, koordinātori vienojās, ka pavisam drīz pēc vasaras atvaļinājuma vajadzētu uh, pieprasīt eh, debatas plenārsēdē par šo jautājumu. Šodien koordinātori šo mutisko jautājumu arī apstiprināja. Mēs vēlamies to iesniegt oktobra pirmajā plenārsēdē, un mēs vēlamies debates ar rezolūciju. Man kā priekšsēdētāja tika aicināts sagatavot atzinuma projektu. Es tūlīt arī izskaidrošu šo savu priekšlikumu, bet vispirms es gribētu pastāstīt par procedūru. Ja mēs uh, 1. oktobra plenāra sēdē vēlamies organizēt debatas plenāra sēdē, tad mums vajadzētu pieņemt komitejā šo atzinumu jau 21. un 22. septembrī. Tas nozīmē, ka laika nav daudz. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs strādāt tikai angliski. Un ir jānosaka arī ļoti īsts termiņš grozījuma iesniegšanai. Šis termiņš ir 4. un 3. septembrī 2017. Tas nozīmē, ka jau šonedēļ līdz 5. jūsu grozījumiem ir jābūt iesniegtiem. Teksts jau visiem ir pieejams. Es gribētu aicināt deputātus iesniegt šos grozījumus caur koordinatoriem jūsu politiskajās grupās. Mums, diemžēl, laiks ir ierobežots, un ideālā gadījumā mēs eh, vēlētos panākt eh, vienotu tekstu. Es esmu pārliecināta, ka tas ir visas eh, komitejas interesēs, un mums vajadzētu arī dot tādu skaidru politisku ziņu komisijai, pirms tā nāks klajā ar kopēju paziņojumu par Eiropas izglītības telpu, un par rīcības plānu digitālajai izglītībai. Mēs nevaram to visu pabeidīt uz priekšu, un tas tādā gadījumā nevienam neko nedotu. Tagad es pavisam īsi jums um, pastāstīšu, kādas ir manas idejas par šo rezolūciju, un um, vēlreiz jūs aicināšu iesniegt savus priekšlikumus līdz ceturtdienai. Covid-19 pandēmija ir radījusi uh, milzīgu sajukumu izglītības sistēmās Eiropā un arī visā pasaulē. Beļģijā, piemēram, bērni atgriežas šodien skolā uz uh, pilnu laiku. Protams, tiek paredzēti visi veselības un drošības pasākumi. Tā būs pirmā reize, kad viņi varēs ieiet skolā pēc uh, veseliem sešiem mēnešiem, kas ir pavadīti mājās. Iedomāsimies tikai, ja mēs 2019. gada septembrī teiktu, ka lielākā daļa bērnu neies uz skolu veselus sešus mēnešus gadā. Tas noteikti nebūtu ne kaut kas iedomājams. Atgriezties skolā, universitātē, tehnikumā vai bērndārzā ir ļoti jauki, jo īpaši tāpēc, ka mēs redzam, kā mūs visus ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Tad, kad izglītības iestādes aizvēra savas durvis, izglītība pārgāja digitālajā jomā un tiešsaistē. Mūsu skolotāji un mācību spēki parādīja ļoti lielu radošumu, bet, diemžēl, daudziem trūka prasmju un arī mācību metožu, lai nodrošinātu, ka šīs mācības patiešām ir efektīvas. Tāpat arī šī digitālā pārēja parādīja, ka ir ļoti liela plaisa dažādos um, digitālās izglītības aspektos Dažiem vienkārši nav interneta, dažiem nav datora vai kādas mobīlas ierīces. Diemžēl nav iespējams mācīties tiešsaistē, ja jūs nevarat piekļūt tiešsaistē. Mēs arī sapratām, ka ir jāliek uzsvers uz digitālo infrastruktūru un aprīkojumu skolās. Mm, diemžēl ar pašreizējo nepietiek, tad, kad visi mēģina mācīties no mājām. Un, protams, tas nav viss vecāki pēkšņi saprata, ka viņiem ir jāuzņemas skolotāja loma vai vismaz eh, mācību palīga loma. Viņiem vajadzēja palīdzēt eh, bērniem mācīties tiešsaistē, eh, pat tādos gadījumos, kāda vecākiem trūkst digitālo prasmju. Bērniem vieniem pašiem vajadzēja tikt galā ar šīm daudzajām problēmām. UNESCO ir norādījis, ka šī pandēmija ir likusi uh, zaudēt vesels sešus mēnešus mācību laika visiem studentiem. Tas ir ļoti smagi, tāpēc, ka e, šis, e, šīs sakas visiem nav vienādas. Mēs rādzam, ka tie, kas jau iepriekš cieta no dažādiem trūkumiem, tagad e, šie trūkumi viņiem ir vēl izteiktāki. Šie pēdējie seši mēneši ir sāsinājuši jau iepriekš pastāvējušās sociālās un izglītības plaisas. Mums vajadzētu to izlabot, jo šī nevienlīdzība, kas parādās bērnībā, vēlāk dzīvē kļūst vēl izteiktāka. Tieši tāpēc es savā Atziņamā liek uzsveru uz šīm galvenajām ziņām. Eiropas Savienības izglītības politikai vajadzētu vērsties pret nevienlīdzību un vajadzētu veicināt iekļautību. Mums vajadzētu likt uzsveru uz dažādiem politikas pasākumiem, lai samazinātu šo plaisu starp dalību valstīm un arī pašās dalību valstīs. Šeit Eiropas Savienības reakcija varētu tikt uzlabota. Piemēram, mums vajadzētu nodrošināt skaidru pieeju, lai atbalstītu izglītību un mācības gan oficiālā, gan neoficiālā gaisotnē. Mums ir jānodrošina novatoriskums mācību procesā. Tāpat arī mums ir vajadzīga mūža izglītības pieeja. Tas jau īpaši attiecas uz digitālajām prasmēm un arī uz iekļautību mums vajadzētu veicināt mūsu pūliņus, lai izveidotu Eiropas izglītības telpu gan izglītībā, gan arī mm, apmācībā. Mēs esam progresējuši augstākajā izglītībā, un, protams, mums ir jāstrādā tālāk pie augstākās izglītības, bet mums tāpat arī ir jādomā par pieaugušo izglītību un arī par uh, izglītību skolās. Pašlaik mums ir dota iespēja pārskatīt mūsu pieeju un būt ambiciozākiem. Ir publicēta jaunā prasme darba kārtība, un tāpat arī mēs gaidām, ka visam drīz tiks publicēts digitālās izglītības rīcības plāns un jauns paziņojums par Eiropas izglītības telpu. Tā ir ļoti laba iespēja dažādām ambīcijām un koordinētākai politikas pieejai Eiropas Savienībā. Savā rezolūcijā es mēģinu norādīt, ka mums ir jāpāriet no plašākas vīzijas uz konkrētu darba programmu, ar ko mēs varētu panākt reāls izmaiņas. Es gribu saprast, ko tad mēs darīsim, kād, kādā veidā un kur mēs ņemsim finansējumu. Mūsu rīcībā ir daudz finansēšanas instrumentu, bet tos mums vajadzētu izmantot prātīgi. Es, protams, saprotu, ka mēs vēl ar vienu esam pabeiguši sarunas par jauno budžetu. Protams, ka šis temats ir ļoti plašs. Es saprotu, ka mēs varētu pateikt vēl vairāk, bet esmu centusies pieturēties pie šīm uh, galvenajām ziņām. Tad, tad, lai komisija varētu publicēt jauno digitālās izglītības rīcības plānu un paziņojumu par Eiropas izglītības tāpu. Mums jau ir ziņojums par digitālo izglītību, tā referents ir Negresku kungs, un tāpat arī mēs uh, iespējams pieņemsim lēmumu gatavot institīvas ziņojumu par Eiropas izglītības telpu. Tātad mums būs iespēja iedziļināties detaļās šajos tematos. Bet eh, tagad komitejai ir svarīgi panākt, lai šis punkts tiktu iekļauts eh, plenārsēdes darba kārtībā jau 1. oktobra sesijā. Tagad gribētu dzirdēt jūs komentārus, gaidīšu arī grozījumus un ceru, ka mums izdosies eh, sadarboties un sagatavot labu rezolūciju līdz oktobrim. Paldies! Now, I will give the floor first. Uh, Vispirms došu vārdu politiskajām grupām, un pirmā būs EDP grupā Mihēla Šoidrova. Paldies par uh, šo priekšlikumu, jo jautājums ir tiešām aktuāls. Mēs runājam par izglītību Covid-19 kontekstā. Uh, Piet Pēc pieciem mēnešiem bērni atkal atgriežas skolā un uh, viss ir būtībā daudzās jomās mēs jūtam šo ietekmi. Atsevišķos uh, reģionos ir skaidrs, ka bērni atrodas īpašā situācijā. Ir bijis tāds kā pārtraukums izglītības uh, ieguvē. Uh, uh, Čehijas republikā 16% bērnu nebija iespējams turpināt mācības, jo viņiem vienkārši nebija iespēja mācīties tiešsaistē. Viņiem nebija piekļuvas. Varbūt uh, mums vajadzētu šai tekstā iekļaut arī konkrētus skaitļus, lai komisija labāk apzinātu šo problēmu, bet ir arī pozitīva pieredze gūta. Skolas varēja izmantot uh, digitālās tehnoloģijas, arī tas būtu uh, jānorāda. Un vecāki tāpat arī apzinājās, kādu darba apjomu paveic skolas. Čehijas republikā tika grozīts izglītības likums, un tagad ir paredzēts, ka bērni vecumā līdz 15 gadiem uh, ir eh, tātad paredzēts, ka viņiem ir pienākums uh, piedalīties uh, tālmācībā. Varētu būt, ka tas ir labāks pieredzes uh, piemērs. Tātad bērniem šādos gadījumos ir arī jānodrošina atbalsts uh, attiecībā uz digitālām tehnoloģijām. Un es gribētu arī uzdot jautājumu par šo jautājumu. Paldies. Tagad vārds Viktoram Negrēsku, sociāldemokrāta grupa. Divas minūtes. Labdien! Es domāju, ka ir ļoti mm, svarīgi, ka mēs diskutējam par šo jautājumu, ka tiek apspriesta rezolūcija par izglītību Covid-19 kontekstā. Pateicos visiem, kas ir atbalstījuši šo iniciatīvu, ka šīs debats var notikt. Mums ir vispirms jāapzinās, kas notika šajā situācijā, kad skolas un universitātes bija slēgtas un daudziem bērniem izglītība bija pieejama tikai izmantojot digitālās tehnoloģijas, bet tas nebija iespējams visos gadījumos, ne visiem šādas uh, tehnoloģijas bija pieejamas. Un uh, šeit daži bija privileģētākā situācijā nekā citi. Piemēram, Rumānijā viens miljons bērnu, jeb 32 procenti skolēnu vairākus mēnešus nevarēja mācīties, un Eiropa nekādu risinājumu nepiedāvāja. Daudzas valstis saskārās ar šo situāciju un joprojām saskars ar šo situāciju, kad skolas atkal tiek atvērtas. Tā kā mums, eh, protams, ir pozitīvi jāvērtē tas fakts, ka tiek sagatavot šī rezolūcija, bet mums ir konkrēti jāizlēm, ko tajā ierakstīt. Tātad ir jārunā par skolotāju un vecāku atbalstu šajā uh, situācijā. Tāpat jādomā par to, ko varam darīt kopīgiem spēkiem Eiropas līmenī, kāda sadarbība īstenot, vajadzētu apmainīties arī ar pozitīvo pieredzi Tāpat jādomā par dažādiem izglītības veidiem, par jaunu uh, izglītības ieguves paņēmienu izstrādi. Un ir arī jānodrošina, lai visiem būtu pieejama kvalitatīva izglītība un ka Eiropas Savienība šajā jautājumā rīkojas, jo atsevišķas dalību valstis vienkārši netika ar šo uzdevumu galā. Un noslēgumā gribu teikt, ka ir jāparedz atbilstošs finansējums. Un es domāju, ka dalībvalstīm vismaz 10% no IKP būtu jānovirz uz izglītību. Un arī uh, Eiropas budžetā ir jāparedz atbalstošs finansējums. Par to jārunā arī tagad vārds uh, riņu grupas pārstāvēm. Paldies, Ma Ratka Ma Maksova. Mums ir, diemžēl, slikta skaņas kvalitāte. Vai jūs mani dzirdat, saka Maksovs kundz, jā, mēs jūs dzirdam, saka priekšsēdētāji. Kolēģi, vispirms vēlējos izteikt pateicību par to, ka mēs šajā dokumentā runājam par tik svarīgu jautājumu kā piekļuve izglītībai. To īpaši akcentēja pašreizējā krīze un mums jānodrošina, lai neviens nepaliktu malā. Bet uh, šajā rezolūcijā nav pieminēti cilvēki ar invaliditāti un īpašām uh, izglītības uh, Mm, vajadzībām. Tāpat, lai sasniegtu labāku rezultātu, arī skolotājiem ir jānodrošina lielākas iespējas, piemēram, mobilitāte Erasmus Plus programmas ietvaros. Un tādēļ nedrīkst pieļaut, ka tiek samazināts finansējums šī, šai programmai, kā to ir iecerējis darīt Eiropas, Eiropadomu. Tāpat Eh, izglītības jomā, skolās, eh, profesionālā izglītībā, mūža izglītībā ir jārespektē eh, Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetence. Un ir arī lielas atšķirības starp dažādām dalībvalstīm izglītības sistēmu jomā. Um, un šis rezolūcijas projekts ir ļoti labs. Nākamā runātā. Uh, ir Semedo kundze, kad uh, jaunieši varēs atkal atgriezties skolā, mēs redzēsim, kādi trūkumi ir šīm izglītības sistēmām. Uh, daudzi ir varējuši izmantot tālmācības iespējas, bet ne visi. Un mums ir jādomā nevis par to, kā atgriezties pie normālās situācijas, bet gan kā izmantot šo iespēju, uh, un orientēt mūsu izglītības sistēmas uz nākotni. Un uh, Luksemburgā uh, ir uh, iekļautas gan šīs uh, pamat, gan saskarsmes prasmes un ir jānodrošina atbilstoši finansējums. Bet uh, Eh, ir dalībvalsts, kur pat viens eiro uz skolie, skolnieku netiek investēts IT tehnoloģija attīstībā, un tāpat eh, bērni netiek apmācīti izmantot eh, informācijas tehnoloģijas. Tādēļ mums ir jāveic atbilstoši pasākumi, jāinvestē jauniešu izglītībā, jāinvestē mūsu nākotnē, un tad pēc krīzes mēs būsim kļuvuši stiprāki. Paldies! Nākamā runā Kristīna Andersena. Paldies! Gribu teikt, ka mani priecē, ka spējām tomēr apspriest komitejas sēdē arī šādu svarīgu tematu, bet gribu paust arī savu neapmierinātību. Mums tika norādīts, ka jā. Ja eh, jāvēro īsti termiņi un ka pretēji līgumiem visam jānotiek angļu valodā un plenārsēdē tas viss tiks eh, apspriests eh, oktobrī. Uh, bet gribu teikt, ka jau aprīlī es gribēju ierosināt apspriest šādu tematu, bet uh, tad toreiz nebija iespējas, nebija laika. Un tagad pēc vasaras atvaļinājuma mēs atgriežamies atkal pie šā paša jautājuma. Un tādēļ es gribu teikt, ka esmu sašutusi un aicinu kolēģus, komitejas deputātus rezultātus, atteikties no sīkpilsoņiskiem aizspriedumiem, bet īstenot politiku un neierobežot manas tiesības šeit strādāt parlamentā un domāsim par pilsoņiem, un tad mums būtu bijis uh, vairāk laika, divi mēneši papildus, un mums nebūtu jārīkojas tādā veidā, kas ir pretrunā ar līgumiem. Priekšsēdētāji man, kā uh, priekšsēdētāji, gribu teikt, ka jau aprīlī mēs uh, nolēmām uh, pievērsties šai tematikai, bet toreiz mums nebija pietiekamas informācijas. Toreiz skolas bija slēgtas tikai vienu mēnesi, pēc tam bija lieldienu brīvdienas. Uh, un mēs nevarējām apzināt, kādi pasākumi, iniciatīvas dalību valstīs tiek īstenotas un kas notiek Eiropas līmenī. Un tādēļ arī uh, komiteja noraidīja toreiz to iniciatīvu. Šeit nav runa ne par kādām politiskām spēlītēm, bet es gribu teikt, ka vienmēr mēs šeit atbilstoši respektējam visu uh, Uh, deputāta tiesības, visi ir uh, vienlīdzīgi un um, mēs uh, vienkārši nogaidījām, lai mums būtu labs pamats šā darba īstenošanai un var arī tomēr pieļaut, ka šādā ārkārtas situācijā mēs strādājam angļu valodā, jo situācija nav normāla un daudz uh, svarīgāk uh, Uh, lai mūsu parlaments vispār varētu strādāt un uh, arī šādā Covid-19 krīzē, un tādēļ uh, varam arī tomēr strādāt izņēmuma gadījumā angļu valodā, pieļaut šādu kompromisu, lai steidzami šādu jautājumu izskatītu un lai tas būtu iespējams. Tālāk Selīma Iembu zaļo grupas vārdā. Paldies! Eh, pateicos par jūsu lieliski paveikto darbu. Mēs eh, apspriedām šo projektu. Tātad daži komentāri. Eh, mums būtu jāpielāgo mūsu izglītības sistēmu, lai tā varētu darboties arī citu epidēmiju, pandēmiju gadījumos, un mums vajadzētu atbilstoši uh, izglītot uh, skolotājus, jo nav viens un tas pats strādāt klasē vai uh, īstenot tālmācību. Tāpat ir arī uh, skolēni jāsagatavo uh, šādam mācību veidam, un mums būtu arī jānovērš tas, kas tika piedzīvots daudzās valstīs, ka uh, daudz skolēni vienkārši pārtrauc mācīties. Un mums ir jāvirzās uz inkluzīvu sabiedrību, un tādēļ skola ir ļoti svarīga ne tikai no digitālā, bet arī no sociālā aspekta. Mums ir jāveido ilgtspējīgāka izglītības sistēma, jādomā arī par planētas nākotni un par to, kā pārvarēt klimata krīzi, kā norāda UNESCO, ir uh, pēc uh, epidēmijas situācijā jādomā arī par uh, to, kā nodrošināt planētas izdzīvošanu. Eiropai ir jābūt nopietnai savā pieejā un nevar pieļaut, ka viena krīze nobeida malā citu. Nevaram uh, upurēt visu tikai sanitārās krīzes vārdā. Eiropas Savienībai ir jāpārvar uh, nevienlīdzība izglītības jomā un jānodrošina divkārši pārēja gan ekoloģijas, gan digitālajā jomā un uh, runājot par uh, izglītības nākotni Eiropā, ir jāsasaista post-covid situācija ar zaļā kursa mērķiem Eiropā. Paldies! Paldies! Tagad Andrejs Slabakovs, EKR grupas vārdā. Labako. Slabako kungs, lūdzu, ieslē, ieslēdziet mikrofonu. Благодаря, мисля, че се свързахме. Ceru, ka mani dzirdat. Lielas paldies! Paldies par iespēju izteikties. Kolēģi, Es piekrītu šim priekšlikumam. Covid-19 ir tiešām parādījis, ka ir dažādas valsts, kas nav simtprocentīgi gatavas pāriet uz digitālo apmācību. Pasniedzējiem skolotāji pat psiholoģiski nav tam gatavi, un tas pats attiec arī uz skolēniem. Un, manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi nodrošināt diplomu certifikātu atzīšanu, kas mums ļautu uh, pāriet, uh, tātad tuvināties mobilitātei. Un man tajā pašā laikā jāpiekrīt arī kritikai, kas izskanēja. The connection is interrupted. Šķiet, ka tika pārtraukta saziņa. To, to, to nu, man šķiet, ka varam iet tālāk, Mihēla Mihēls, un tad, kad uh, saikne tiks atjaunot, tad do, uh, dosim atkal vārdu Slabakova kungam. Martina Mihēls, lūdzu. Jā, vielen, vielen dank, Frau. Jā, paldies, priekšādātāji. Es vēlētos atbildēt kolēģei Andersonai ar kādu piemēru. Tātad. Uh, Ja mēs paskatāmies uz uh, um, to, kas notiek mūsu komitejā, tad es, kā kreiso deputāte, varu tikai hm, uzteikt šo uh, referenti un uh, arī sagatavoto rezolūciju, jo Es atvainojos, tad runa par EDP eh, deputāti, un es uzskatu, ka šī eh, rezolūcija ir ļoti izdevusies, eh, ja runa par prasībām, un es uzskatu, ka tā attiecas uz visiem Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši gribu runāt par piekto punktu, kur ir runa par sociālajiem un integrācijas aspektiem izglītības politikā. Covid-19 krīze ir radījusi milzīgu sociālo plaisu eh, izglītībā. Devītais punkts beidzot eh, pieprasa konkrētu darba programmu tā, lai mēs eh, varētu izpildīt Eiropas mērķus izglītības telpā. Un uh, lai beidzot mēs varētu šeit panākt visus galvenos jēdzienus. Tas, protams, viss ir jāliek kopā arī ar uh, diplomu atzīšanu bet eh, ne tikai ar to. Tātad ir runa par digitālo kompetenciju, par eh, pētniecību, informācijas jomā, par uh, drošu komunikāciju. Tas viss attiecas ne tikai uz tiem, kas mācās, bet šeit ir vajadzīgi arī kvalificēti mācību spēki. Tieši tāpēc šeit mēs varētu izmantot Erasmus. 11. punktā uh, ir eh, runāts par Eiropas izglītības politiku, par augstākās izglītības iestādēm un arī par pirmsskolas izglītības iestādēm, kas, eh, diemžēl, ir mazliet pastumtas malā. Tāpat ir jādomā par pieaugušo izglītību. Šeit būtu vajadzīgi efektīvi politiskie pasākumi. Un, protams, un eh, Protams, es vēlos arī atkārtot uh, vēlreiz šo prasību, ka Erasmus budžetu vajadzētu paaugstināt. Paldies, Mihāls Skundze, bet uh, mums vajadzētu tomēr ievērot atvēlēto laiku. Mums drīz būs jāatklāja balsojums. Došu vārdus Labakova kungam, mums atkal ir savienojums, jums vēl viena minūte. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Gebe ich jetzt noch Fred Matic das Wort. Der hatte um das Wort gebeten, aber. Freds Matic arī lūdza vārdu. Došu viņam iespēju izteikties. Viena minūte. Herr Matic, bitte, please press the speak button. Lūdzu, Matic kungs, ieslēdziet mikrofonu. Jetzt das Wort an die Kommission. Frau nav iespējams uh, nodrošināt savienojumu, tad uh, došu vārdu komisijas pārstāvēji. Divas minūtes. Kāds ir komisijas viedoklis? Jā, yes, hello. Jā sveiciens vēlreiz. Liels paldies priekšsādātājiem. Paldies visiem arī par komentāriem komisijas vārdā. Gribētu jums pateikties par to, ka uzņēmāties šīs rezolūcijas uh, priekšlikuma iniciatīvu. Tas apstiprina radošumu, tātad prasmes visām pusēm, tātad pasniedzējiem, skolotājiem, vecākiem, tiem, kas mācās. Um, tātad ir jānorāda šīm problēmām, kas saistīts ar uh, um, distances apmācībām, un tas, tas ir uh, novērojams visā Eiropā. Komisija tādēļ šo pieeju atbalsta. Un jā, pareizi jāuzsver tas, ka pandēmija nesamērīgi ir ietekmējusi tās grupas, kas jau šobrīd cieši no nevienlīdzības. Un kā mēs zinām, ka kopš uh, paša pandēmijas sākumā komisārs uh, Gabrieli ir uh, mēģinājis uh, s, uh, ļaut. Uh, tātad skolotājiem no visām dalībvalstīm tikties tiešsaistē un mācoties no kolēģiem šajā jaunajā tīklā, redzam, ka esam pātrinājuši labās prakses īstenošanu dalībvalstīs. Un šī apmaiņa ir ļāvusi izstrādāt arī praktiskas vadlīnijas jauktā tipa apmācības skolu izglītībā. Un jau esošie tīkli skolu, tātad šis School Education Gateway ļauj mums sniegt konkrētu atbalstu gan skolām, gan skolotājiem. Un prieks redzēt, ka jūs minējāt to arī potenciāli savā projektā. Kas attiecas uz Covid-19 ietekmi? un Eiropas nākotni izglītības apmācības jomā. Rezolūcijas projekts pilnīgi pareizi norāda, ka darbs vēl nav beidzies, ne tuvu. Kā jau komisija ir norādījusi, komisija pavisam drīz nāk, plāno nāk klajā ar um, paziņojumu izglītības jomā, kā arī rīcības plānu. Un, kā jūs lūdzat arī rezolūcijas projektā, šī un citas iniciatīvas pa, būs papildinošas, saskaņotas, iz, izklāstot uh, svarīgākos elementus attiecībā uz visaptverošu izglītības apmācības politiku, kas nākotnē būtu gatava. Komisija pilnībā var pievienoties ideja, ka krīze mums atkārtot ir parādījusi, ka iekļaušana un vienlīdzīgas uh, iespējas, tiem jābūt uh, centrālajiem elementiem izglītības politikai visā savienībā. Un, kas attiecas uz uh, nākotnes darbu, uh, digitālā pāreja ir ļoti svarīga. Nāksim klajā ar konkrētām iniciatīvām attiecībā uz nākotni, tajā skaitā arī atbalsts skolotājiem, kam ir būtiski svarīga loma spēlējiem, kāds arī jūsu rezolūcijas projektā. Un pozitīvi arī tas, ka jūs mums atgādināt nepiemirst jau svarīgās uzsāktās iniciatīvas, automātiskā kvalifikācija atzīšana, līdz 2025. gadam. Šeit cieši sadarbojamies ar Nacionālajām akadēmiskās izglītības atzīšanas iestādēm, kas sadarbojas arī ar Erasmus, un vidējo augstāko izglītību komisija ir sākusi īstenot sagatavošanās darbu tātad apmācību, jo īpaši vidējās izglītības atzīšanu, kā to, uz to ir aicinājis Eiropas parlaments. Un, protams, viss šīs iniciatīvas tam pamatā būs plašāka Erasmus programma, kā mēs to pārnājam pie iepriekšējā darbkārtības punkta. Vēlreiz jums paldies par iniciatīvu. Mač. Bet, jetzt zum Abschluss dieses Tagesordnungs. Un tagad šī darba kārtības punkta beigās. Es, eh, kā šīs rezolūcijas eh, autore, vēlētos eh, pateikties visiem kolēģiem, kas jau šodien komentēja tekstu, un es domāju, ka mums izvērtīsies labā sadarbība komitejā strādājot pie šī temata. Mums ir jāpiestrādā arī pie tālākajiem jēdzieniem, pie uh, tā, kā mēs varētu uzlabot eh, situāciju. Protams, mēs varam arī izdarīt eh, secinājumus par digitālo izglītību Eiropā. Mēs arī eh, sapratām, ka skolas mācību iestādes, vecāki, skolnieki, visi bija tika iemesti tā kā augstā ūdenī, un viņiem vajadzēja pavisam ātri adaptēties šai situācijai un mm, sākt strādāt digitāli. Uh, mēs um, pieredzējām to, ka pavisam īsā laikā varēja panākt um, daudz vairāk nekā vairāku gadu laikā. Es uh, ceru, ka ar šīm debatēm un ar šo rezolūciju mēs um, varēsim palīdzēt veidot tālāko Eiropas Savienības izglītības politiku digitalizācijas jomā. Cerams, ka tas uh, dos atbalstu. Mums ir bijuši gan tādi pozitīvi secinājumi, gan, protams, arī negatīvi secinājumi, jo īpaši, ja runa par uh, Eh, atšķirībām un plaisām, kas pastāv starp eh, bērniem ar dažādu sociālo situāciju. Mēs eh, varējām konstatēt, ka šīs atšķirības var būt ļoti izteiktas, un mums noteikti vajadzētu pie tā tuvākajā laikā piestrādāt. Jau tagad priecājos par tālāko sadarbību. Un tagad būs otrais balsojums. Mēs balsosim par četriem no sešiem kultūras komitejas atzinumiem. Tātad tas būs galīgais balsojums. Mm, mums ir jau bijuši apstiprināti grozījumi budžetām, tie vēlāk tiks nodoti vadošai komitejai. Tātad mēs negvalsosim par budžetu un par investīju, bet mums ir četri atzinumi. Tātad um, intelektuālā īpašuma tiesības, mākslīgā intelekta tehnoloģijās, tāpat arī ētiskie aspekti, mākslīgā intelekta robotikas un saistītajās tehnoloģijās, Eiropas Savienības dzimuma līdztiesības stratēģija, kā arī jaunā stratēģija Eiropas Savienības Āfrikas partnerībai. Es vēlētos, lai deputāti strikti pieturētos pie procedūras. Mums atkal ir bijuši gadījumi, kur rokraksti nav eh, bijuši eh, izmantoti parakstiem, un tāpat arī ir izmantoti tikai pirmie burti. Es vēlreiz norādīšu, ka šeit nav runa par formālismu. Mums eh, ir jānodrošina, lai katra lapa tiktu patiešām parakstīta ar roku. Mums ir jābūt uh, iespējai pārbaudīt, vai deputāts patiešām uh, personīgi ir nobalsojis. Mums uh, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs nevaram to tā vienkārši atstāt neievērotu. Es gribētu jūs um, aicināt um, aizpildīt balsošanas lapas, kā jūs zinat, plus ir pār, mīnus ir pret, nulle ir atturēties. Uh, Tāpat arī ir ļoti svarīgi ierakstīt vārdu ar lielajiem burtiem un paraksts tātad ar roku vēlreiz to atkārtošu. Jūs nevarat to iekopēt, jūs nevarat to ieskanēt, patiešām ir jāparaksta ar roku. Jūs varat ieskanēt tātad šo balsošanas lapu, varat to nofotografēt, protams, ņemiet vērā arī visas, visas tehniskās prasības, jūs nevarat pievienot dokumentus, kas pārsniedz 10 megabaitus, jūs nevarat vienkārši tos nosūtīt pa e-pastu uz Eiropas parlamenta e-pasta adresi. Tāpat arī mēs jums iesakām samazināt ieskanēto vai fotografiju lielumu. Uh, Tāpat arī pārliecināties, lai ieskanētā vai nofotografētā kopija būtu saprotama un izlasāma. Un mēs akceptēsim tātad tikai tādus parakstus, kas ir rakstīti ar roku vai arī ar šīm digitālajām pilspalvām, ar kurām var rakstīt uz ekrāna. Tādas arī tiek akceptētas, bet nekādā gadījumā jūs nevarat ieskanēt šos parakstus, nevarat tos iekopēt. Tiklīdz kā es atklāšu balsojumu, jūs saņemsiet apsiprinājumu pa ēpastu. Jūs eh, tiksiet aicināti līdz ar to nosūtīt eh, parakstītās balsošanas lapas uz šo funkcionālo ēpasta kastīti kultvote.eiroparl.europa.eu. Jūs pēc tam saņemsiet automātisku ēpasta atbildi, ka uh, jūsu nosūtītājs e-pasts ir saņemts. Ja jūs nesaņemat šo apstiprinājumu e-pastu, lūdzu piezvaniet uh, sekretariātam. Bieži vien uh, šis uh, mm, apstiprinājums netiek saņemts, un tad var rasties problēmas. Tad, tad nekādā gadījumā negaidiet līdz brīdim, kad ir pienācis, pienākušas balsojuma beigas. Noteikti sazinieties ar sekretariātu pirms tam, ja nesat saņēmis apstiprinājumu. Tāpat arī uh, jūsu balsošanas lapas pārbaudīs, un, ja jūs esat saņēmis apstiprinājumu, tas nenozīmē, ka jūsu balsošanas lapa ir pieņemama. Tāpat arī šie deputāti, kas ir bijuši klāt šeit, uh, zālē šīs dienas sanāksmē jums ir jānosūta šī balsošanas lapa pēpastu. Mēs nevaram šeit pieļaut hibrīdu balsošanas kārtību. Vārdam ir jābūt izlasāmam, vēlreiz atkārtošu, un tāpat arī eh, paraksts ir jāuzraksta ar roku. Mēs eh, pieņemsim tikai tādas balsošanas lapas, kas eh, tiks nosūtītas līdz 19.30 uz šo funkcionālo ēpasta um, adresi. Lūdzu, sāciet sūtīt savus balsojumus tikai pēc tam, kad es būšu izziņojusi to, ka balsojums ir sācies. Sagaidiet arī apsiprinām ēpastu. Jūs varat eh, sazināties ar sekretariātu, ja jums ir radušās kādas problēmas, un jums ir iespēja eh, sazināties ar sekretariātu. 30 minūšu laikā, ja jūs esat izdarījuši kaut ko nekorekti, jūs eh, tātad varat sazināties ar sekretariātu. Uh, un varat šajā papildu laikā izlabot šīs lapas. Pretējā gadījumā eh, šie, šīs balsošanas lapas tiks uzskatītas par nederīgām. Esmu nolasījusi šo procedūru jau vairāk kārt, bet eh, man tas tomēr ir jādara, jo mēs vēlamies eh, nodrošināties, lai šādas problēmas neizceltos. Tagad pārbaudīsim kvorumu. <clears throat> Es eh, gribētu aicināt eh, visus eh, deputātus, kas šodien balsos, nospiest podziņu, pacelt roku. Paskatīsimies arī, cik deputātu ir zālē. Mums ir pieejams kvorums, un tad es varu konstatēt, ka saskaņā ar 218. panta pirmo punktu reglamentā ir klāt vairāk nekā ceturtā daļa no deputātiem, un mēs varam līdz ar to pāriet pie balsojuma. Uh, Tātad atklāju balsojumu par četriem kultu komitejas atzinumiem. Balsot var līdz pulkstens 19.30. Tagad eh, darba kārtības punkts dažādi. Ir pieteicies runāt mūsu vicepriekšādātājs Romeo Francis. Paldies, eh, Sabīne! Es vēlētos eh, informēt kolēģus par to, ka Budapestes universitātes filmu fakultātes personāls ir atkāpies pilnībā, un atbildīgais ir norādījis, ka šī um, atkāpšanās ir saistīta ar to, ka netiek nodrošināta iespēja brīvi darboties un tiek piemēroti uh, ierobežojumi šīs fakultātes darbībai. Un uh, es vēlējos kolēģus informēt par šo jautājumu un gribētu zināt, vai kultūras komiteja varētu nākt klajā ar paziņojumu presē par šo jautājumu. Pārbaudīsim, kas tieši ir noticis, un tad arī pieņemsim lēmumu. Šķiet, ka te ir iejaukšanās universitāšu tiesībās. Es vēlējos tikai aicināt, lai šis paziņojums tiktu izskatīts kopā Mēs eh, gribētu nodrošināt, lai visa kultūras komiteja patiešām ir zem šī paziņojuma, un, protams, mēs gribam sekot līdzi tam, kas notiek eh, šādos iejaukšanās gadījumos. Mēs eh, gribētu šeit nākt pie tādiem skaidriem secinājumiem, un varbūt mēs varētu to pat pacelt plenārsēdes līmenī. Müssen wir über die Koordinatoren machen, sagte. Er. Jā, varbūt koordinātori šeit varētu sadarboties. Koordinātori varētu pieņemt lēmumu, un tad mēs varētu attiecīgi arī rīkoties. AFD kolēģi šķiet iziet no zāles. Nu, ir arī citi koordinātori. Varbūt viņi varētu palikt klāt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Petra? Varbūt mums vajadzētu arī iesniegt jautājumu komisijai. Vai komisija reaģēs uz šo gadījumu? Jā, protams, mums vajadzētu pārbaudīt arī visu saskaņā ar septīto pantu. Šķiet, ka komisijai vajag rīkoties, bet, protams, mēs uzdosim arī jautājumu, vai viss tiek pārbaudīts un vai tie tiešām ir vērojams tiesību pārkāpums. Tagad eh, nākamā sanāksme tā ir paredzēta Briselē 21. un 22. septembrī un Briselē tiksimies arī 1. oktobrī. Liels paldies, eh, paldies arī tulkiem un vēlu visiem jauku vakaru, priecīgu balsošanu. Tiksimies eh, tātad atkal 21. un 22. septembrī. Paldies!